So colleagues, uh, we, uh... Kolēģi, atsāksim darbu. Uh, bija paredzējis atsākt darbu 9.40, tagad ir 9.63 atvainojos, saka priekšsēdājs. Kolēģi, tad tagad pāriesim pie nākošas darba kārtības punkta Eiropas parlamenta politikas departaments ir pētījums virzībā uz izatverošu Eiropas Savienības aizsardzības sistēmu minoritātēm. Šo pētījumu mūsu komiteja pasūtīja 2017. gada Libe gada pētījuma programmas ietvaros. Un um, šī prezentācija lieliski iedars mūsu komitejas turpmākajā darba kārtībā, jo drīzumā strādāsim pie Nāģa kunga pašinstīvu ziņojumu projektu par tūkstošgadu standartiem minoritāšu lietās Eiropas Savienībā ko Lība komiteja prezentēs 4. jūnijā. Un, protams, ka šis jautājums varētu interesēt arī daudz citus kolēģus. Un tagad bez kavēšanās došu vārdu Linai Vosiljutei no Eiropas politikas pētījuma centra. Viņa ir šī pētījuma līdzautore. Jūs rīcībā 15 minūtes. Lūdzu. Labrīt! Liels paldies, ka uzaicinājāt mūs pastāstīt par šo pētījumu. Vispirms pateicamies Libi komitejai, ka tā pieprasīja šo saulēcīgo pētījumu. Paldies arī uh, IPO ģenerāla direktorāta kolēģiem, ka viņi uzraudzīja mūsu darbu. Pētījumā sadarbojās Serpija Karērā, Petra Bārta, Gaila kungs un es. Uh, Mēs arī izmantojām ekspertu sniegtās zināšanas par eh, etnisko minoritāšu tiesībām Serena Rusino, Suzana Legra par reliģiskajām minoritātēm, Bastians Davīts Vanderveldens par li valodas minoritātēm. Viens no Eiropas Savienības saukļiem, un tas arī jauki parādījās šodienas programmā, ir vienotība daudzveidībā. Un tad rodas jautājums, kā mēs aizsargājam šo vienotību daudzveidībā? Vai mums ir visaptverošs minoritāšu aizsardzības mehānisms pat labāk? Jo šāds mehānisms ir vajadzīgs, pat labam pieaugot eh, nacionālismam, ksenofobijai, eh, pretromu noskaņojumam un antisemitismam. Un esam ko tāda arī pieredzējuši politiskās debatēs, tas arī atainojas Brexit kontekstā un nesanājas nacionālais vēlēšanās. Minoritāts kļūs par upuriem vairākuma viedokli. Tad kā aizsargāt minoritātes nākotnē. Mēs esam veikuši šo pētījumu, kas, manuprāt, arī jums ir pieejams šeit telpā. Tur ir 170 lapas puses, nu nebīsties, droši lasiet, jo liela daļa no šī pētījuma ir pielikumi. Mēs tad atainojam to, kāda ir pašreizējā starptautiskā sistēma, kāda sistēma ir Eiropas Savienībā, kādi ir praktiskie jautājumi saistībā ar minoritātēm mūsdienās Eiropā un kā mēs labāk varam šo jautājumu sasaistīt ar tiesiskuma mehānismu un kā to labāk varam iestrādāt, eh, lai minoritātes tiktu aizsargāts arī tad, kad tiesiskums um, zaudēs savas pozīcijas. Mēs esam mūsu pieju balstījuši uz demokrātijas, pamatiesība un tiesiskuma trīsstūri. Tie tad ir šī, šie trīs stūri, kas tiešām jāstabilizē un jāuztur neaizskarami. Uh, Mēs, apr, mēs minoritātes pētījām no divējas izpratnes viedokļa. No vienas puses minoritāte ir, minoritātes ir uh, grupu tiesības, kaut kas īpaši jāsniedz šiem cilvēkiem, ja viņiem kādas ir īpašās valodas, reliģiskās vai kultūras vajadzības un jāsniedz iespēja viņiem piekļūt, izmantot savas tiesības. No otras puses, te ir arī runa par nediskriminēšanu. Un Tā ir Eiropas Savienības tiesiskuma pamatvērtība un nediskriminēšanas principu pamats. Tad kā mēs aizsargājam šīs minoritātes? Tas mums bija centrālais jautājums, kā mēs aizsargājam minoritātes, kad institucionāls, struktūrāls formas rasismam un minoritāšu apspriešanai. Mēs uh, raudzījāmies uz etniskajām, reliģiskajām, lingvistiskajām minoritātēm, īpaši uzsvarot uh, eh, kustību pret romiem, jo šeit ir daudz darāmā Eiropas Savienībā. Te arī bija runa par antisemitismu, runājot par reliģiskām tiesībām. Mēs skatījāmies arī ar islama fobiju un paskatījām to dziļāk. Mēs skatī, pētījām desmit Eiropas Savienības dalībvalstis un arī vienu pirms iestājas valsti, proti Serbiju. Mēs šo starpsektorālo pieju saistījām ar tiesiskumu, ar tādiem gadījumiem, kad minoritāšu iespējas izmantot savas tiesības ir atkarīgi, atkarīgs no viņu valsts piedarības, vai viņi ir valsts piedarīgi, vai es pilsoņi no citas dalībvalsts, eh, trešo valstu pilsoņi vai uh, citas valsts pilsoņi un attieksme pret viņiem lielā mērā atšķīrās atkarībā no viņu valstiskās piedarības. Jaunās minoritātes parasti bija no trešām valstīm, un pilsoniskā sabiedrība um, sniedz atbildes um, tiešsaites pētījumā, un izrādījās, ka šiem cilvēkiem ir maz iespēju īstenot savas tiesības. Uh, taču tradicionālākas pieejas arī tiek grautas. Kāds metods izmantojām? Mēs eh, pētījām eh, fokus grupas, eh, saņemām 75 atbildes no 11 valstīm, tāpat arī runājam fokus grupās par līdztiesības institūcijām sadarbībā ar Equinet un minoritāšu tiesību organizācijām, tātad sadarbojamies ar minoritāšu tiesību grupām. Mēs secinājām, un tas bija atklājums, kad uh, tiesiskuma, uh, tiesiskuma novērojums uh, problēmas, tad uh, minoritātes tiek institucionāli mm, apspiestas, un tā ir arī pirmā pazīme, ka tiesiskums klibo. Un, kad kas tāds notiek, tad tas īpaši smagi skar minoritātes. Mēs tad tālāk uh, skatījām, kā tiesiskuma ietvers varētu būt veids, kā Eiropas Savienība varētu rūpēties par dažādo minoritāšu tiesībām. Pat laban Eiropas Savienībā 8% iedzīvotāju ir minoritātes vai nākušas no, š, no minoritātiem 10% ir lingvistiskās minoritātes. Otrais pāns Eiropas Savienībā līgumā paredz, eh, ka jāizstāv cilvēku tiesības un um, minoritāšu tiesības Cilvēktiesību hartā 22. pantā arī ir aizsargāts minoritāšu tiesības. Tātad mēs esam apņēmušies aizsargāt minoritāšu tiesības Eiropas Savienību. Ir arī nediskriminēšanas panti, kas ir spēkā. Mums bija ļoti interesanti papētīt Eiropas Savienības īpatnības attiecībā uz uh, pilsoņu līdztiesības direktīvu. Tā ir, ka bieži vien minoritāšu tiesības tiek atstātas eh, starptautisko organizāciju ziņā, piemēram, te ir runa par UN, OSC vai Eiropas padomi, taču mūsu pētījumā mēs nepārprotam norādām uz to, ka ir īpatnības Eiropas Sanības tiesību aktos, kur mēs nevaram paļauties uz trešām pusēm, kā piemēram Eiropas padome, lai tās mums norādīts to, ka ir kaut kādas problēmas mūsu tiesiskajā sistēmā. Piemēram, ja ir institucionalizēta diskriminācija pret romiem, tad tas mazina uzticēšanos, apusē uzticēšanos kriminālajā un tiesu iestāžu sadarbībā. Ja mēs, piemēram, zinām, ka Romu tiesības netiek ievērotas, ka Romi netiek uzklausīti tiesu sistēmā. Vai arī, ja pārāk, da, ja pārāk daudz šie cilvēki pārstāvāti ieslodzījuma vietās, tad tas uh, varētu liecināt par to, ka kaut kas uh, nav pareizi ar nacionālajām sistēmām, un tad ir jājautā, vai ir uh, apusēja uzticamība ir spēkā. To apstiprināja arī vairāki vairākas Eiropas cilvēktiesību tiesas lietas. Mēs arī esam novērojuši, ka Eiropas Savienība ir ļoti proaktīva attiecībā uz Romu integrēšanu. Augstu tiek vērtēti šie soļi pareizajā virzienā, tomēr esam secinājuši, ka valda pieņēmums, ka te ir runa tikai par ekonomiskām, sociālām tiesībām, bet netiek uh, skatīti institucionalizētie modeļi diskriminēšanai. Mēs iestājāmies par to, ka jābūt jaunam programmēšanas periodam, un tajā jāparedz programma nacionālai Romu iekļaušanai un anti-Romu kustības ap, um, apkarošanai. Tātad Romu pārstāvjiem ir jāspēj apšaubīt, ap, vērsties pret institucionalizētajām Romu apspiešanas formām. No praktiskā viedokļa mēs secinājām, ka pilsoniskās sabiedrības finansēšana, kurš saņem finansējumu, tur ir tāds, ka, tur ir tāds kā kaujas lauks nacionāla līmenī Tad patiesībā finansēm vairāk saņem tie, kas ir saistīti ar uh, cilvēkiem varas pozīciju, varas stāvokli. Runājot par uh, līdztiesības uh, organizācijām, to uzdevums ir svarīgs un tāpēc arī būtiski tām saņemt atbilstoši finansēm. Viens no galvenajiem izaicinājumiem, problēma jautājumiem, uh, kas atainojas mūsu pētījumā, tas īpaši uzskatām redzams pielikumos, ir tāds, kā dažādos starptautiskos mehānismos nav atbilstības, jo PR, piemēram, uh, rasu diskriminācijas komitejā, sieviešu diskriminācijas novēršanas komiteja. Tātad tur ir tāds modelis, kas atkārtojas, eh, nav, kā ar vienu ir valsts, kas neizpilda savas prasības. Ir tāds kā nogurums vai tas, ko uztver kā nogurumu, ka valstis var, valdības var neizpildīt šo organizāciju prasības, ka tā tad neizpildīt minoritāšu tiesību prasības un startautisko standartus. Un tas atainojas visās 11 valstīs, kuras mēs pētījām uz darbām. Viens no pamatjautājumiem ir tāds, ka bieži vien starptautisko un reģionālu mehānismu pamatā ir politiskā grība. Valda uzskats, ka valsts valstu iesaistītās puses ir interesētas starptautisko standartu izpildē. Tātad tās valstis sacenšas, kas tas būs, kas būs par līderu cilvēktiesību jautājumos. Bet īstenībā reizēm tā nav. Trūkst pieņemto lēmumu izpildīšanas, nav arī iespējas uh, to izpildu kontrolēt, un šajā ziņā lielāka loma būtu spēlējama Eiropas Savienībai. Cita problēma ir vairāk direktīvu neratificēšana, un mēs veidojam tādas kā kārtas, kāda ir situācija Eiropas Savienībā, kuras dalībvalstis neratificē kādas konvencijas vai vienošanās. Atgriežoties pie tiesiskuma jautājuma, mēs redzam, ka ir trīs scenāriji attiecībā uz dalībvalstīm. Pirmais scenārijs dalībvalstīm ir demokrātija, cilvēktiesības, tiesiskums, eh, ir pārkāpumi dažās atsevišķās lietās, dažos gadījumos, taču uh, situācija uzlabo nacionālu mehānismu. Tātad otrais scenārijs, ka ir institucionalizēta diskriminācija, rasisms pret minoritātēm. Uh, bet, kad iejauc startautiskie mehānismi, tad šī valsts izpild prasības. Un trešais scenārijs ir atkāpšanās no tiesiskuma, kad ir konstitu, konstitu, konstitucionāla diskriminācija. Šai gadienā um, situācija uzlabot ir ļoti grūti, jo reizēm tas ir par vēlu. Runājot par tiesiskuma mehānismu, mēs aicinām, lai neatkarīga komisija izskatītu pārkāpumu sistēmiskumu un smagumu attiecībā pret neaizsargātajām grupām. Šāda komiteja varētu ievākt eh, liecības par eh, esošiem riskiem un tad tā varētu iejaukties pirms situācija kļūst tik ļauna, kā tā ir trešajā scenārijā, proti, ka ir pārāk vēlu runāt ar dalību valstīm. Ar valstīm. Runājot par rādītājiem attiecībā uz sistēmiskumu, pārkāpumu sistēmiskumu, mēs aicinājām Uh, izskatīta Eiropas padomas vai Eiropas cilvēktiesību tiesas pilotu uh, lietas, kur uh, ir bijuši daudzi pārkāpumu gadījumi. Un tad arī ierosinām, uh, pasakot, cik labi tiek izpildīti spriedumi, kā ministru īstenošanas pārskat tiek īstenot un kā darbojas uh, valsts akciju iesaldēšana saskaņā ar cilvēktiesību, Eiropas, Eiropas cilvēktiesību tiesas 39. pantu. Mēs uzskatām, ka mm, cilvēktiesību harta var tikt uzskatīt par tiesību pamatdokumentu, un tas arī ļauj iejaukties Eiropas Savienībai Šī harta paredz eh, plašākas iespējas Eiropas Savienībai. Tā tas atainojas 51. pantā pamatiesību hartā. Mūsu skatījumā tas pavar iespējas sistēmiskos, sistēmiskos pārkāpumu gadījumus eh, sasaistīt, eh, raugoties to, kā tie pārkāpja demokrātijas principu uh, nediskriminēšanas un tiesiskuma principu. Eiropas Savienības tiesas skatījumā trešo pušu iejaukšanās ir īpaši būtiskas um, tādos gadījumos, kad ir uh, naida kurināšana. Tas ir tas saucamais amikus kurai gadījums. Mēs arī redzam, ka ir vērts izmantot pagaidu pasākums vai arī iesaldēšanas pasākums no Eiropas Sanības tiesas puses. Tas būtu potenciāls risinājums, kā liktu šķēršļus dalībvalstīm rīkoties saskaņā ar viņu iepriekšējo modeli pārkāpjot tiesības. M mēs esam arī skatījuši šī parlamenta ierosinātos priekšlikumus, uh, Te ir runa, piemēram, par Eiropas Savienības vērtību fondu, daudzgadu finanšu ietvaru kondicionalitāti, kā arī priekšlikums par jauno strīdu risināšanas fondu. Mūsu skatījumā tas būtu labs instruments, kas palīdzētu ievērot minoritāšu tiesības un tad minoritātēm uh, Uh, dažādajās Eiropas Savienības dalībvalstīs būtu līdzīgi tiesību standarti. Paldies! Un esmu gatava uzklausīt jūsu jautājumus un sniegt atbildes. Paldies! Paldies! Mums uh, nav pārāk daudz deputātu pieminēt šodien. Paldies tiem, kas tomēr ieradušies. Jāsaka, ka 2004. Uh, gadā, kad um, notika lielā paplašināšanās, man bija liels prieks, ka Seržio Karēra kas ir viens no līdzautoriem, sagatavojot ziņojumu kopā ar jums. Šī ir ārkārtīgi sarežģīta tēma, ārkārtīgi sarežģīta, jo pat minoritāšu definīcija Eiropas Savienībā nav tik viennozīmīgs jautājums. Tas kļuva par vēl sarežģītāku jautājumu 2004. gadā. Protams, mums bija līdz tam uh, Uh, rasu līdztiesības direktīva un citas ļoti svarīgas direktīvas, bet redzam, ka idejas par to, ko nozīmē minoritātes, un kā jūs arī pieminējāt, ka šie aizsardzības mehānismi bieži vien ir starptautiski gan no ANO, gan no Eiropas padomas. Eiropas Savienības darbs šajā jomā ir ļoti sarežģīts, un uh, Un, protams, paliek jautājums, cik efektīva Eiropas Savienība var būt. Un, piemēram, attiecīgo tiesību aktu īstenošana ir bijusi diezgan uh, nelīdzsvarota un ir jautājums, vai tas aptver visas minoritātes. Um, Mināģī kungs sagatavo savu pašu uh, institīvas atzinumu. Uh, bet ir skaidrs, ka jautājumi ir krietni vien tālajošāki. Es ceru, ka cilvēki izmantos sagatavoto pētījumu. Autori ir ļoti pieredzējuši cilvēki savā jomā. Mm, Iesaistīt juristi, piemēram, Gildas kundze. Jautājumam tiešām ir ļoti daudzi līmeņi, daudz slāņi. Es ceru, ka tas palīdzēs cilvēkiem saprast, kas ir tas, ko Eiropas Savienība var paveikt ir iepriekš ierosināta Eiropas izvērtējuma paneļi. Jo parasti tas ir ārkārtīgi sarežģīti minoritātēm, kas piedzīvojuši diskrimināciju, iet cauri juridiskajām procedūrām. Mums ir mūsu pamatiesību mehānismi, bet tie parasti tiek piemēroti attiecībā uz dalību valstīm, nevis individiem. Uh, Šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, mēģinot noteikt, kādu lomu Eiropas Savienība varētu spēlēt. Manuprāt, paveiktais darbs ir ļoti labs, bet tas tiešām ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, jo parasti minoritāšu gadījumā mēs runājam par starptautisko tiesību sistēmu. Es tiešām varu ieteikt šo ziņojumu uh, kolēģiem ir apkopota ļoti daudz labas informācijas. Paldies par to. Vai ir kādi jautājumi par uh, ziņojumu? Man būs jautājums, ja nevienam citam nav. Mans jautājums būtu par minoritātēm un direktīvām. Uh, Minēķi kunga ziņojumu mēs Sagaidām, ka tiks identificētas minoritātes, lingvistiskās minoritātes un citas. Pēc ziņojuma sagatavošanas, vai jums ir kāda ideja par to, kā varētu definēt, kas ir minoritāte? Vai tas ir cilvēks, kas saskaras ar definīciju, vai kaut kādā veidā minoritāšu izpratne definīcija ir mainījusies gadu laikā? Uh, Vai mēs varam runāt par cilvēku grupām, kas saskars ar diskrimināciju, rasu diskrimināciju, reliģisko diskrimināciju? Kā Eiropas Savienības pilsoņi šajā definīcijā iedaras? Ja es būtu Eiropas Savienības pilsonis, kas saskars ar diskrimināciju darba vietā, jo esmu musulmanis, piemēram, uh, ko es varu sagaidīt no Eiropas Savienības. Vai es varu sagaidīt aizsardzību ar direktīvas palīdzību, vai ir jāmeklē visaptarošāks risinājums, vai es varu uzskatīt sevi par minoritāti šādā situācijā. Mm, jo mm, varbūt nav tik viennozīmīgi noteikti, kas ir minoritātes. Es tiešām aicinātu kolēģis iepazīties ar ziņojumu un saprast, kas notiek uh, individuālos gadījumos un ar cilvēku grupām, uh, piemēram, par uh, rāmiem. Ko mēs uh, domājam par viņa aizsardzību? Vai mēs aizsargājam individus vai grupu, vai tas notiek valsts uh, tiesiskās sistēmas ietvaros, vai tas ir Eiropas Savienības jautājums. Mēs varam turpināt sagatavot visus šos pašinicitīvas atzinumus, bet uh, Galu beigās, kas mums jādara, ir jānodefinē, kāda ir Eiropas Savienības loma. Tas ir tāda progresīva tēma ne tikai mūsu komitejā, bet arī sociālo lietu komitejā, kas ir atbildīgā par noteiktiem direktīvām. Ir arī horizontālā direktīva, kā tā iedaras šajā kontekstā un vai vispār iedaras. Paldies par labajiem vārdiem, paldies par uzdoto jautājumu. Jā, mūsu pētījumā mēs atzīstam, ka runājot par definīcijām, pašlaik tā ir dalību valstu ekskluzīvā kompetence noteikti, kas ir minoritātes. Tomēr Eiropas padomes minoritāšu pamatkonvencijā ir noteikti zinām ierobežojumi, cik tālu dalību valsts var doties. Uh, Bet mums jautājums nav tik daudz par definīciju, minoritāšu definīciju, bet ja mēs saskaramies ar sistēmisku institucionālu diskrimināciju, ko varam darīt, tad tāds bija mūsu izaisa punkts, uz to balstījām sev pieeju. Un interesanti, at, sapratām, ka pat šis aizliegums definēt to, kas ir minoritāts, piemēram, Romu gadījumā, uh, ir iespējas daudz paveikt ar uh, politikas uh, pasākumu palīdzību. Hmm. Jā, piemēram, kā uh, Roma tautas pārstāvi Eiropas Savienībā varētu tikt labāk aizsargāti. Palūkojieties. Uh, atpakaļ vēsturē, pat ne tik ļoti senā vēsturē, 2010. gads, piemēram, pie ļoti kontroversiālas situācijas, kad Roma tika <clears throat> padzīta no Francijas un Itālijas, piemēram. Šie jautājumi netiek risināti nacionālajās Romu integrācijas stratēģijās. Mums jākoncentrējas uz gadījumiem, ka šī diskriminācija kļūst institucionāla, uh, kad tā tiek vērsta pret konkrētām minoritātēm, ja cilvēki pieder kādai noteiktai grupai. Un atbildot uz jūsu jautājumu, kā Eiropas Savienība varētu nodrošināt labāku aizsardzību individiem, ja tie ir individuāli gadījumi, manuprāt, ir um, horizontālajai direktīvai ļoti liela, liels potenciāls, tātad šī horizontālā nediskriminācija, preddiskriminācijas direktīva. Um, tās apstiprināšana vēl notikusi, bet tur ir liels potenciāls. Tiek runāts par aizsardzības formām, ja cilvēks saskars diskrimināciju darba tirgu vai citās sabiedriskās dzīves jomās, neatkarīgi no iemesliem, jo pašlaik Tikai vienā direktīvā ir paredzēts plašāks aizsardzības līmenis, kas tiek attiecināts uz visām dzīves jomām. Līdztiesības direktīva norāda, piemēram, dažādus iemeslus tikai nodarbinātības jomā. Bet, ja ir sistēmiska diskriminācija institucionālā līmenī, redzam, ka to bieži vien uh, veicina šis mažoritārisms. Un pilsoniskajai sabiedrībai un nacionālajiem mehānismiem ir ļoti grūti aizsargāt cilvēku tiesības, ja nav tādas ārējas um, uzraudzības, kas uh, sako līdzi situācijai. Un mēs uzskatām, ka šis tiesiskuma elements būtu vispārējā sistēmā jāpastiprina. Paldies! Lielas paldies, kā jau teicu no sākuma. Ziņojums ir ļoti labs. Es ceru, ka tas tiks izmantots vēl plašākā kontekstā, ne tikai runājot par minoritātēm. Mm, strādājot, piemēram, pie pamatiesībām, pie minoritāšu jautājumu. Lielas paldies par paveikto darbu. Nosiegat mūsu sveicienus ceps un kolēģiem, kas sagatavoja ziņojumu. Un tagad varam pāriet pie 5., 6., 7., 8., 9. un 10. darba kārtības punkta, arī 11. un 12. Tie visi ir uh, ziņojumi par valstīm un arī par komisijas rekomendāciju padomas lēmumu, kas atļautu uzsākt sarunas ar Eiropas Savienību uh, un vairākām valstīm, gan vidusjūras reģionā, tuvajos austrumos, Ziemeļāfrikā. Mēs dzirdējām, kā komisija prezentēja savus rekomendācijas projektus 25. aprīlē Lība grupā. Tad eh, valsts, par ko runājam, ir Alžīrija, Jordānija, Turcija, Libāna, Izraela, Tunisija, Maroka un Ēģipte. Un arī Ēģiptiem. Jā, mēs ceram, ka Eiropas parlaments varēs noslēgt savas sarunas pavisam drīz, lai arī padome varētu pēc iespējas ātrāk uzsākt sarunas ar atsevišķām valstīm. Jā, tas ir daudz garš paskaidrojums, mēģiniet izskot līdzi. Esam saņēmuši informāciju, ka padomu un Eiropols ļoti vēlas uzsākt sarunas Eh, parlaments sniedz savu piekrišanu sarunu beigās. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai mēs nosūtītu politisko signālu gan padomē komisijai, gan arī iesaistītajām valstīm par eh, dažādiem ierobežojumiem un vadošajiem principiem eh, sarunās šajos ziņojumu projektos. Ja esat tos izlasījuši, tad redzēsiet, ka šiem sarunu mandātiem ir jāatspoguļo uh, Eiropas Savienības liktais uzsvars uz pamattiesībām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ir eh, jāparedz eh, pareizie, pareizās juridiskās garantijas, lai aizsargātu cilvēku tiesības. Un nedrīkst pieļaut mūsu datu aizsardzības principu pavājināšanu tiešā vai netiešā veidā. Kā EDPS pavisam skaidri norādīja savā atzinumā, tad ir ļoti svarīgi, lai uh, informācijas nodošanas mērķi tiktu precīzi definēti katras valsts gadījumā. Komisijā vajadzētu veikt ietekmes izvērtējumus, lai tiktu noteiktas uh, konkrētas garantijas, kas nepieciešamas iekļaušanai līgumā ar katru no valstīm. Uh, tam ir jārunā par datu savākšanu, datu uzglabāšanu, tāpat arī jāparedz aizliegumi apmainīties ar datiem, ja notiek kaut kādi uh, būtiski pārkāpumi tām jābūt mūsu sarkanajām līnijām, bet mums ir jārunā vairāk par uh, noziegumu veidiem un to definīcijiem. Kolēģi, uh, mums Eiropas Savienība ir EDPS un arī Nacionālās datu aizsardzības iestādes, bet ne visām nākotnes partneru valstīm ir līdzīgas uh, aizsardzības iestādes. Un mans ierosinājums būtu iekļaut pienākumu abām pusēm noteikt vai izveidot šādu iestādi, Un vajadzētu arī parunā, paredzēt iespēju apturēt vienošanos, ja tiek konstatēti kādi pārkāpumi. Un tātad um, uh, dati, kas atstāja, ra, atklāja uh, rasas informāciju, politisko pārliecību, reliģisko vai filozofisko pārliecību, uh, dati par cilvēkas veselību vai uh, dzimumu dzīvi, ka ar tiem var notikt apmaiņa tikai ārkārtas situācijās, un tam ir jābūt skaidri paustai datu subjekta piekrišanai. Mēs saprotam, ka Eiropolam ir vajadzīgi starptautiski nolīgumi, lai apmainītos ar datiem, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mūsu Eiropas datu aizsardzības principi, cilvēktiesību principi un atbildības principi netiktu pavājināti. Jānorāda gadījumā, ja tiek parakstīta vienošanās noliegums, bet ja print, pilnībā netiek ievērot Eiropas uh, datu aizsardzības principi, uh, tad tiek vērsta kāda pretdarbība. Un tagad es vēlētos dot vārdu kolēģiem, kādām no politiskajām grupām, ja vēlaties ko teikt. Varu informēt kolēģis, ka mums ir pievienojušies arī komisijas un EDPS pārstāvi. Ja ir kādi jautājumi, varu tos uzdot. Vai kāds gribētu izteikties? Sīpels kundze, lūdzu. Thank you, Claude. Paldies, Claude, pavisam īsi. Es atceros, ka mums jau notika pirmā viedokļu apmaiņa par šiem nolīkumiem ar dažādajām valstīm. Un savos ievadvārdos jūs jau pieminējāt dažas no problēmām, ar kurām mēs varam saskarties. Varu tikai vēlreiz uzsvērt, situācija visās valstīs, kas mums ir sarakstā. Šī situācija ir ļoti atšķirīgas, bet tāpat arī ir problēmas ar to, kā virzīties uz priekšu attiecībā uz datiem ar šīm valstīm. Es ceru, ka tas viss tiks ņemts vērā, lai mēs nenododam datus par Eiropas pilsoņiem valstīm, par kurām mums nav nekādu garantiju, kas notiks ar šiem datiem un kādas būs sekas šādu datu nodošanas, šādai datu nodošanai un cik ilgi dati tiks saglabāti. Mums jau notika pirmā viedokļa apmaiņa ar Eiropolu un komisiju, bet es domāju, ka būtu liederīgi, ja mēs saņemtu detalizētākas atbildes par uh, notiekošajām procedūrām, lai varētu konstatēt, kas ir nepieciešams turpmākajam darbam. Varu piekrist tam, ko jūs teicāt. Mums jānotiek kritiski noskaņotai diskusijai ar pārējām institūcijām, lai saprastu, kas ir uz spēles un kā iztīsies mūsu darbs turpmākajos mēnešos. Paldies! Ļoti liederīgs komentārs. Vai ir vēl kāds, kas gribētu ko teikt? Ja nē, tad došu vārdu padomai Madzirskī kungs īsts komentārs. Vai vēlties ko teikt, lūdzu? Paldies priekšsēdētāji par doto vārdu. Pavisam īsi varu pastāstīt, kāda ir situācija padomē. Es pārstāvu prezidentūru. Esmu arī darba grupas priekšsēdētājs, kas uh, darba grupa, kas apspriež padomas lēmumus. Mums jau ir notikušas sešas sanāksmes, kurās runājām par uh, pieminētajiem sešiem padomas lēmumiem. Dalībvalsts izmanto, es atvainojos, izmantoja kur iespēju, lai uzsvērtu to, ka mums ir jābūt skaidrām un precīzām garantijām un kontrolas mehānismiem saistībā ar pamatiesībām, uh, Eh, datu aizsardzību un uh, individu brīvību. Kā jau jūs pieminējāt, priekšsēdētāji, esam saņēmuši atzinumu no EDPS, ko esam mēģinājuši atspoguļot tekstā pēc iespējas um, labāk mūsu nākamajā sanāksmē, kas ir paredzēta rītdien, tā notiks rīt. Es ceru, ka mēs spēsim panākt vienošanos par tekstu un tad nodot to apstiprināšanai korepērā un padomas līmenī. Paldies! Okay, the... Labi, paldies. Un eh, tagad eh, komisijas eh, pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, godāmie deputāti. Es vēlētos pateikties priekšsēdētājiem un referentam par šiem eh, ziņojuma projektiem. Jūs esat eh, nodrošinājuši šeit eh, ļoti labu ieguldījumu, gatavojoties sarunu procesam. Domāju, ka mēs varam pilnībā piekrist jūsu paustajām bažām. Mums ir jānodrošina, lai nākamajos līgumos tiktu iekļautas visas garantijas attiecībā uz eh, privātumu, uz um, personas datu aizsardzību un arī visas pārējās pamatiesības, ko paredz harta. Komisijā mēs esam ieguldījuši daudz darba, lai nodrošinātu, ka visas garantijas ir eh, iekļautas uh, sarunu vešanas vadlīnijās. Kā jau tikko norādīja prezidentūras pārstāvis, mums ir bijušas sarunas ar dalībvalstīm. Esam runājuši par šīm sarunu vadlīnijām, un tas mums ir ļāvis tālāk stiprināt sagatavotos tekstus. Mēs ceram, ka padome drīz pieņems lēmumu, atļaujot komisijai uzsākt sarunas, un mēs ceram, ka šajos dokumentos būs pilnībā ņemti vērā jūsu ziņojuma projektā iekļautie punkti. Kā jau tika pieminēts, arī um, EDPS savā mārta atziņamā ir pauduši līdzīgu nostāju. Es vēlētos komentēt vienu punktu. Jūsu ziņojumā ir runa par uzraudzības iestādes lomu trešajās valstīs. Protams, neatkarīga uzraudzības iestādē ir viens no stūrakmeņiem datu aizsardzības ietverā. Un tieši tāds ir arī mūsu mērķis. Tomēr tas, kā datu uzraudzības iestādē tiek dotas pilnvaras izbeigt līgumu, mūsuprāt, pārsniedz datu aizsardzības um, uzraudzības iestādes pilnvaras. Runājot par uh, garantiju izpildi, tad šajās sarunu vešanas vadlīnijās ir runa pār uzraudzības mehānismiem un arī pār līgumu periodisku uzraudzību. Ir skaidrs, ka tas noteikti tiks iekļauts uh, komisijas darba kārtībā kā viena no prioritātēm. Noslēgumā priekšādātāja es vēlētos eh, paust savu pārliecību, ka komisija noteikti regulāri atskaitīsies komitejai par eh, sarunās panākto progresu. Paldies! Thank you very much. And, uh... Liels paldies! Un tagad EDPS pārstāvis Vierovskā kungs. Paldies, priekšādātāji! Eiropas datu uzraugā viedokļi jau ir iekļauti Lībē sagatavotajā dokumentā jau pašā sākumā, kad parlaments sāk apspriesties par šiem jautājumiem. Es eh, tagad vēlētos norādīt, ka mūs ļoti apmierina šodien prezentētā ziņojuma mm, saturs. Ļoti daudzi punkti, kas mums ir izšķiroši svarīgi, lai tālāk apspriestos par šo tēmatu, šeit jau parādās. Es gribētu pieminēt eh, trīs punktus, kas datu uh, aizsardzības iestādēm ir jau īpaši būtiski. Pirmais saistās ar uh, datu tālāk nosūtīšanu. Un šeit uh, ziņojumos ir divi punkti, par kuriem šodien jau tika runāts, un tur ir uzsvērts, ka tālāka nosūtīšana uz institūcijām valstī ir jāsaista tikai un vienīgi ar sākotnējo mērķi, un eh, tālāka nosūtīšana uz citām valstīm netiek pieļauta. Kā jau es minēju, šie divi punkti mums ir izšķiroši, lai mēs varētu sākt veikt praktisku darbu pie šādiem līgumiem. Cik tā mēs saprotam, tad eh, šis līgums pozitīvi ietekmēs Eiropola darbu, bet Šāda pozitīva ietekme būs jūtama tikai tad, ja tiks eh, nodrošinātas visas garantijas. Vēlējos arī uzsvērt, ka ziņojumos tiek aicināts skaidri norādīt, ka Eiropolam ir jāievēro jebkādi ierobežojumi, ko dalībvalstis būtu uzlikušas eh, Eiropolam nosūtāmajiem datiem un to izmantošanai. Es varu piekrist šeit paustajiem komentāriem par to, ka datu aizsardzība atrodas dažādos līmeņos, dažādās valstīs. Tātad ir tādas valstis, kas jau ir ieviesušas datu aizsardzības sistēmu, piemēram, Izrēla, un ir arī valstis, kur vispār nav nekādas informācijas par datu aizsardzības sistēmu, piemēram, Alžīrija. Esmu gatavs sniegt informāciju par katru no šīm valstīm, kāda ir šī situācija, bet, protams, ka Šie materiāli ir pieejami likumdevējiem arī rakstiskā formātā. Paldies, Vīrovska kungām! Domāju, ka līdz ar to esam mm, pabeiguši izskatīt šo punktu. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 30. mājas, pulkstens 18. Un šķiet, ka plenārsēdē to mēs varētu skatīt jūlijā. Manuprāt, ka jā, jūlijā šis jautājums nokļūs plenārsēdē. Paldies Virgitai, eh, paldies arī visiem pārējiem kolēģiem, kas izteicās. Atkal esam eh, mazliet ātrāk eh, visu paveikuši. Gribu pārbaudīt, vai mēs varam sākt nākamo punktu. Kolēģi man informēja, ka nākamais punkts par cepolu. Mm, kolēģi, kuriem vajadzēs piedalīties šī punkta izskatīšanā, nav vēl ieradušies, tāpēc tagad 30 eh, minūšu pauze. Šodien darbojamies daudz ātrāk, nekā bijām iecerējuši. Tātad pulkstens 11. Mm, sāksim skatīt 14. punktu par cepolu. Vai pastāv kāda iespēja, ka viņi būs klāt agrāk? Tātad es apstiprinu, ka būs pusstundas pārtraukums. Mēs varētu atsākt darbu 10.55. Tātad atnā, atkal sanāksim kopā 10.55. Tātad 25 minūšu pārtraukums līdz 14. darba kārtības punktam. 10. Sorry, is it strange that it's 10.55? Es atvainojos, tātad 10.55 sāksim darbu. Balsojums ir paredzēts 11.15.

Kolēģi, liels paldies par uh, jūsu pacietību. Tagad mēs varam ķerties klāt 14. darba kārtības punktam. Pirms uh, ir paredzēts balsojums 11.15. Mēs esam diezgan ātri izskatījuši visus darba kārtības punktus, tāpēc arī uh, mums bija pauze. Tagad tā ir 14. darba kārtības punkts, un te būs runa par Lībe delegācijas vizīti uz Cepolu kas ir um, tiesība aizsardzības mācību centrs. Tas notika 26. aprīlī, um, šo delegāciju vadīja Kinga Gala, kas ir mūsu vicepriekšādātāja, un uh, Gala ir arī uh, referente par uh, CEPOL regulu pakotni, kas uh, tika pieņemta 2014. gadā. Tagad došu vārdu Kingai Galai. Nē, šie tas ir Mamīkin kungs. Jā, vispirms tātad došu vārdu Kingai, lai viņa mums prezentētu delegācijas ziņojumu, un tad dosim vārdu Mamikina kungam. Lūdzu, Kinga, jums tagad vārds. Paldies, priekšādātāji! Man vajadzētu pateikt pāris vārdu par šo braucienu uz Cepolu aprīlī. Tāpat arī pārsvārdu par ziņojumu. Ar ziņojumu jūs varat iepazīties. Tur viss ir ļoti labi aprakstīts, viss svarīgākais ir iekļauts. Mēģināšu izteikties īsi un uzsvēršu pašu svarīgāko, ko tad mēs uzzinājām šī brauciena laikā. Sākumā vēlos norādīt, ka patiešām reti tiek uh, organizēti šādi braucieni, kur tiek atzīts mūsu paveiktais. Cepela darbinieki mūs informēja par uh, to, ka tad, kad mēs gatavojām jauno mandātu Cepolu, mēs uh, varējām patiešām reāli ietekmēt Cepolu darbu. Uh, Iepriekš tas bija tāds pētniecības mācību centrs, kas īsti nezināja, kas viņiem būtu darāms, bet eh, tagad viņi ir kļuvuši par centru, kas eh, gatavo mācības, kas Eiropā ir ļoti būtiskas. Šeit ir runa par dažādiem drošības aspektiem, pret terorismu, un šīs mācības eh, cilvēkiem ir arvien vairāk vajadzīgas. Tāpat arī viņi var nodrošināt pieredzes apmaiņu ar tiem, kas reāli darbojas šajā jomā. Tas, protams, ir pievienojis vērtību un centram, un mm, tas viss izriet no mandāta grozīšanas. Tika patiešām atzīts Eiropas parlamenta un Libas komitejas paveiktais šajā sakarā. Tagad Nevēlos eh, iegrimt detaļās, bet eh, mūsu brauciena mērķis bija sekot līdz aktuālākajam CEPOL darbā pēc tam, kad aģentūra ir piemērojusi jauno tiesisko ietveru 2016. gadā. Delegācijā piedalījās es, tāpat arī mans kolēģis no sociāldemokrāta grupas eh, Mamīkiņkungs. Mums bija ļoti interesantas debates. Apspriedāmies ar izpildu direktoru, ar Mm, direktora vietnieku vietas izpildītāju un ar citiem ļoti nozīmīgiem darbiniekiem šajā aģentūrā. Mēs eh, visi priecājamies par eh, šo vizīti un ziņojumā ir ļoti labi atspoguļots mūsu paveiktais. Mēs bijām cepālu štābā, kas eh, mums tika izrādīts mm, atjaunošanas darbus finansēja Ungārijas valdība. Pašlaik šis centrs atrodas ļoti labā, ļoti labās jau, jaunās telpās, bet šķiet, ka pavisam drīz viņiem pietrūks vietas, tāpēc, ka viņiem ir arvien vairāk uzdevumu un par viņu darbu interese tikai pieaug. Direktors Šrēders norādīja, ka ir nomainīts nosaukums, tātad tā vairs nav Eiropas policijas koledža, bet eh, Eiropas eh, tiesība aizsardzības mācību centrs. Tas eh, tiek darīts tāpēc, ka ir mainīts mandāts. Tāpat arī ir mainīts tiesiskais ietvars, un aģentūrai ir pienākums ne tikai atbalstīt un koordinēt nacionālo partneru veiktās aktivitātes, bet tai ir arī jāorganizē mācības un jāizveido atbilstoši mācību produkti un instrumenti. 2017. gadā, kad ļoti ātri mainījās politiskās prioritātes, CEPO no, norganizēja 208 mācību aktivitātes. Tā skaitā 105 um, vietas, 95 webināri un 8 um, kursi tiešsaistē tikuši sagatavoti. Uh, Es eh, vēlējos jums parādīt, kā tas īsti darbojas un eh, cik ļoti ir pieaudzis darba apjoms. 2014. gadā dalībnieku skaits eh, CEPO pasākumos bija apmēram 10 tūkstoši, un 2017. gadā savukārt mēs varam runāt par 23 tūkstošiem 700 dalībniekiem. Tie visi ir piedalījušies CEPOL pasākumos, un um, viņu apmierinātības līmenis ir ļoti augsts. Mācības galvenokārt attiecas uz Eiropas politiskajām prioritātēm, jo īpaši tie runa par operatīviem darbiniekiem. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, ir jādomā par viņu īpašajām vajadzībām. Šeit nav runa tikai par uh, teorē, teoriju, bet gan par uh, to, ko viņi var izmantot eh, katru dienu operatīvajā darbā. Šīs zināšanas mm, sniedz augsta līmeņa starptautiski eksperti. Cepoli ir izveidojusi arī zināšanu centru par pretterorismu, un tam ir īpaši pievienotā vērtība, lai nodrošinātu sadarbību starp dalībvalstīm. Nacionālajiem policijas spēkiem ir ļoti atšķirīgs zināšanu līmenis par pretterorismu, un šeit var nodrošināt zināšanu apmaiņu, organizējot kopīgas mācības. CEPOL ir norādījis arī uz tādām jomām, kur uh, Mācība trūkst Eiropas Savienībā, jo īpaši ir runa par kibernoziedzību, tāpat arī viņi aktīvi darbojas pie nopietniem un organizētās noziedzības noziegumiem. Protams, ka tas ir pilota projekts, un te ir runa par sadarbību ar Ziemeļa Āfrikas partneriem. Tas ir ļoti noderīgi, un tas ļauj apmainīties ar uh, pieredzi operatīvo darbinieku vidū, ko darīt eh, terorisma situācijās. Pamattiesību atbalsts ir ļoti nozīmīgs elements cepela darbā. Šrēdera kungs vairāk kārt uzsvēra, un to atbalstīja arī pārējie darbinieki, ka cepela uh, eh, palielinātais darba apjoms, uh, diemžēl, nenozīmē arī mm, lielākus resursus, un uh, sanāksmes laikā uh, vairāk kārt tika uzsvērts un arī diskusijās tika pieminēts, ka nākamajā daudzgad finanšu plānā vajadzētu paredzēt tādu līdzsvarotāku un ilgspējīgāku resursu piešķiršanu. Noslēgumā vēlējos norādīt, ka es personīgi ļoti augstu vērtēju CEPO veiktā darba kvalitāti Un tāpat arī es uzskatu, ka šī aģentūra ir ieguvusi ļoti labu reputāciju pēdējo gadu laikā. Tieši tāpēc komitejas un parlamenta mm, izvēle nodrošināt šādu specializētu mm, tiesību aizsardzības mm, mācību centru ir bijusi pamatota. Es vēlējos arī pievērst kolēģi uzmanību tam, ka ir jāpalielina resursi. Šai aģentūrai ir vajadzīgs vairāk finansējuma, lai tā varētu veikt šo ļoti noderīgo darbu, saprotot, ka aģentūras mandāts ir paplašinājies un darba apjoms ir patiešām liels. Es gribētu aicināt piešķirt vairāk finansējuma ilgtspējīgā un līdzsvarotā veidā, tā lai CEPO varētu veiksmīgi darboties. Paldies arī manam kolēģim Mikini kungam par to, ka viņš kopā ar mani piedalījās šajās sanāksmēs un diskusijās. Un liels paldies arī Lībē komitejas personālam par paveikto un par palīdzību ziņām sagatavošanā. Uh, liels paldies. Vai kāds kolēģis vēlas izteikties par SIPU ziņojumu? Ja ne, Tad vēlos pateikties Gāzes kundzei par viņu ziņojumu un vēlos atkārtot, ka mūsu komiteja ir svarīgi rūpīgi novērot mūsu aģentūru darbu, un tas ir arī saskaņā ar mūsu reglamentu. Liels paldies par šo apmeklējumu un par šo ziņojumu. Paldies, kolēģi! Tagad ir 6 pāri 11. Sāksim balsot 11.15. Tātad pagaidīsim, līdz vairāk kolēģi mums piebiedrojas. Sāksim elektronas balsot 11.15. Nu, tad vairs nekas man nav pat labam vēl sakāms. Paldies. Gaidīsim līdz 11.15.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

kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim elektronisko balsojumu. Es solīju, ka strādāsim salaicīgi. Lūdzu, jā, Tomas, viss kārtībā esam gatavi. Tātad, kolēģi, sāksim ar balsošanu. Paziņojums no manas puses nāca klajā ar paziņojumu sanāksmes sākumā. Un šis paziņojums bija par privātumu vairogu jautājumu. Referents apsprieda šo jautājumu ar atbilstošiem grupām, tātad būs vēl tālāk jāpieslībē kompromis un šī apsveruma dēļ un arī apmeklētības dēļ mēs atliksim balsojumu par privātu vairogu. Tas tika paziņot sanāk sākumā, taču pateikt paziņot to vēlreiz, ja kāds gadienā nebija klāt, tā tad ir konsens par to, ka tā rīkoties būtu pareizi. Tātad atliksim šo balsojumu un balsosim pēc iespējas drīzāk pēc tam. Tad tagad ķeramies klāt nākošajam balsojumam. Tas ir ziņojums. par padomes lēmumu projektu atlikušo Schengens akīs. Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas klusām. Tātad balsosim par ziņojumu par padomas lēmumu projektu atlikušo Schengens akī noteikumu īstenošanu saistībā ar Schengens informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā. Vēlos norādīt, ka Uh, atsaucas dokumenta numurs ir nepreiz pareizi 15, 8. Šērsvītra 111, 1 vai referenta Makovei kundze vēlas izteikties pirms balsojam. Lūdzu, liels paldies priekšsēdētāji! Mēs esam daudz tuvāk Schengenai, mēs Rumānija un Bulgārija. Šīs valstis redz uh, trauksmes uh, signālus, kas no citām dalībvalstīm tiek nos, nosūtīti, mm, brīdinājumu signālus. Uh, ko ievieš cits dalībvalsts, bet Rumānijas un Bulgārijas trauksmes uh, signāli, ko ievieš uh, Schengen sistēmā citām valstīm nav redzami. Ar šo ziņojumu mēs paredzam politiskā un tehniskā līmenī sadarboties ar visām Schengen dalībvalstīm. Tātad eh, tagad Rumānija un Bulgārija nosūtīja trauksmes signālu, eh, to nosūta arī citām dalībvalstīm, tas to redz. Un te ir runa par drošību. Katra Eiropas Savienības pilsoņu drošība ir svarīga, tāpēc dalībvalsts ir, ir jāievieš pareiz dati saulaicīgi. Šengens sistēmā un dalībvalstīm ir ciešāk jāsadarbojas savā starpā. Paldies! Paldies! Tagad varam balsot. Visi grozījumi ir atsaukt, tad tūlīt pat balsojam nomināli. Personālais balsojums par visu projektu kopumā. Paldies! Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Labi, beidzam balsot. pieņems 34 balsis pār, viena pret un divi balsotajā turējuši. Paldies, apsveicam referenti. You, so we... Paldies, Makavei kundze. Tagad pāriem pie nākošā balsojuma. Ziņojums par vienošanās nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveices konfederāciju ir papildu noteikumiem 2014. un 2020. gada laikposmā saistībā ar finansiālo atbalstu instrumentu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņems 34 balsis pār, viena pret, trīs balsotāji atturējās. Tad tagad ķeramies klāt nākošajam balsojumam. Balsojums par ziņojumu nolīgums starp Eiropas Savienību un Islandu par papildu noteikumiem uh, laika posmam saistībā ar finansiālo atbalstu ārējām robežām un vīzām, kas ir dara no iekšējās drošības fonda. Referents ir Vistisen kungs, vai vēlties izteikties, ak viņš nav klāt. Viņš nevar izteikties, jo viņš nav klāt. Labi, labi, viss kārtībā, saka priekšsā. Tomas, es saprotu, varbūt uh, jums uz kādu lidmašīnu jāsteidz, bet nu, tu līdz balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 33 balsoja par, viens at, uh, pret, trīs atturēs nākošais balsojums uh, par Eiropas parlamentu kandidātu Eiropas galvenā prokurā atlases komitejas locekļamatām. Tas ir paredzēts uh, EPO regulā. Tātad politiskās grupas alfabetiskā secībā Antonija mm, Mora. Balsosim aizklāt elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 34 balsis par, 3 pret un 1 balsotājs atturējis. Par Mūra kungu, lai viņš būtu par mūsu kandidātu. Liels paldies! Esam beiguši balsot. Nākošā sanāksme būs 4. jūnijā, 2015. Paldies!